Rītdien tad um, um, sēdes beigas šodien, un nākošā sēde tad notiks no 10. līdz 12. Savukārt sēdes protokolu jūs iepazīsties arī ar vēlāk. Un